ir atzinums sastāvra Kakis kungam par viņa ziņojumu. Es esmu arī reģī biedrs un piedalos arī visās viņu sanāksmēs, cik vien man tas ir manos spēkos. Un gribētu kopumā vispārīgi runājot teikt, ka reģī vēl aizvien turpina domāt par sinerģijām, par efektīvāku naudas izmantojumu. Un patiesībā nav nemaz tik daudz jauno lietu. Komisija jau tagad ir piedāvājusi savu jauno pieeju. Pirmais varbūt būs nolīgums starp uh, val, valsti un komisiju. Tas nozīmē, ka valsts parakstīs līgumu ar komisiju par efektīvu fondu apgūšanu. Priekšlikumos kas ir šeit iekļautie tekstā seši punkti, nu tur nekā jauna un revolucionāra nav. Viena lieta ir tas, ka sociālais fonds uh, būs uh, kohēzijas politikas ietveros, tas netiks nodalīts. Atzinā, atzinumā tas tiek uh, uztverts kā solis pretī sinerģijai, bet ir kāda lieta, ko es šodien vēl nevaru komentēt Tas ir iekļauts Savra Kakis kunga atzinumā, un tas ir viņa priekšlikums apvienot arī lauksaimniecības fondus. Un es patiešām domāju, ka mūsdienās tas var, tagad varētu būt to darīt nedaudz problemātiski, jo visi jau jūs zināsiet, ka uh, lauksaimniecības kontekstā finansējumam ir cits uh, termiņš, tur ir desmit gada nolīgumi, mums šeit ir septiņu gadu laika termiņš, uh, Un es arī mutiski Stavrakakis kungam ieteicu, tā kā šis atzinums tiks pieņemts februārī, ieteicu viņam padomāt par iespēju, kā panākt sinerģiju ar a, uh, lauku attīstību, kas ir otrais pīlārs lauksaimniecības finansējumā. Raugoties no budžeta viedokļa, mums ir iespēja pārliecināties, uh, vai šī nauda ir finans, efektīvi izmantota, un redzam, ka nē, jo 2009. gadā 17% finansējuma netika izm izmaksāta, un šī nauda nonāca atvesaļošanās plāna mērķim. 2010. gadā viņi mēģināja panākt un izdarīt šos neizdarītos maksājumus, bet grozot div, Suļiena kunga um, sagatavoto 2010. gada budžeta projektu, jau atkal nauda tika atņemta lauka attīstībai un novirzīta kohēzijas fondiem, uh, Un tādēļ tāds bija arī mans priekšlikums. Varbūt varētu iestrādāt uh, lielāku sinerģijas efektu otrajā pīlārā starp lauksaimniecības naudu un kohēzijas fondiem. Pārējās lietas ir tāda filozofēšana, nedaudz tiecoties uz sinerģiju, bet šodien mums bija arī publiska uzklausīšana reģija sanāksmē, kur bija dažādu iestāžu īpašie pārstāvji ieradušies, un viņi skaidroja, ka ir problēmas saistībā ar dažādajām pārvaldības sistēmām. Dažās valstīs, ja tiek runāts par sociālo fondu un reģionālo fondu finansējumu, tad tie tiek, šie jautājumi tiek skatīti dažādi. Bet, cik es noprotu no budžeta skatu punkta, tad mums nepieciešams raudzīties uz efektivitāti un to, kā šī nauda tiek izmantota. Cik tālu es noprotu, tad uh, situācija uh, šobrīd nemainīsies, mums vajag uzlabot koordināciju jau ar jau esošajiem fondiem, un ja nākotnē reģija ģenerāldirektorāts nāks klajā ar priekšlikumu par efektīvāku sadarbību starp agri lauksaimniecības budžetu otrajā pīlārā un struktūra fondiem, tad varbūt tas tiks arī iekļauts darba kārtībā. Liels paldies! Merci, monsieur uh, Godmanis. Paldies, Godmaņkungs! Mūsu kolēģis ir pieredzējis eksperts šīs politikas jomā, un viņš eh, uzteicamā veidā seko saistību eh, tērēšanai, kā jau to atgādināja arī Bogerkungs. Mēs zinām, ka daudzās valstīs, ņemot vērā grūto budžeta situāciju, vēl ir papildu grūtība salīdzinot ar iepriekšējo situāciju, lai uh, tērētu struktūra fondu saistību, jo līdzfinansējums no nacionālo valstu puses ir arvien grūtāk rodams. Bogerkums gribēja izteikties. Pavisam īsi es gribētu vēl izteikties. Uh, Pavisam nesen tika publicēts piektais kohēzijas ziņojums, un par spīdi iepriekšējām baumām šis ziņojums ir diezgan labs. Tajā, piemēram, minēts, ka pēc 2013. gadā visos Eiropas Savienības reģionos būs iespējams izmantot struktūras fonds. Te ir arī parādzēts pārējais status tiem reģioniem, kuriem ir 75% un līdz 90% eh, iekšzemes koprodukts no ES vidējā un es domāju, tas ir svarīgi. Te ir arī runa par sinerģijām starp dažādajiem Eiropas Savienības fondiem, ieskaitot struktūra fondus. Un es domāju, tā ir iespējama, ko arī vērts izskatīt. Es katrā ziņā atbalstīju Kobanes kunga. Uh, Eh, ieskatu, ka nebūtu pareizi tagad eh, kohēzijas politiku saistīt ar, reģi, ar lauksaimniecības eh, fonda, lauksaimniecības attīstības fonda līdzekļiem, jo tas nebūtu pareizi, jo skaidrs, ka atsevišķi ir vajadzīgi palīdzīt tieši lauksaimniekiem. Paldies, turpin priekšstādātājs, dargais kolēģi, vai ir vēl citi komentāri? Nē, paldies, godmaņ kungs, vai jūs vēl gribējāt reaģēt uz šo komentāru? Nē, labi, ļoti labi. Labi, runājot par šo ziņojumu, tad būtībā par struktūra fondiem ir viens ziņojums un ir viens par kohēzijas fondiem. Lūdzu. Otrais fonds ir daudz, otra pieeja ir daudz sarežģītāks. Kā sacīja Garīga, eh, kungs, mēs visi lasām finanšu, Financial Times. Un nu, tas ir saistīts ar ziņojumu no Nikolaičiko punga. Tur bija ziņojums par laiku līdz 2013. gadam. Was... Tā pirmā lieta, kas ir redzama, <laughs> ir tas, ka īstenošana ir divreiz sliktāk nekā agrāk. Tātad pozitīvo ziņu nav daudz, diemžēl. Uh, Dažu dalībvalsts gadījumā jūs redzat dokumentos, ka pastāv liels atšķirības. Piemēram, ja jūs paraugāties uz sociālo fondu, 57% dalībvalstu ir zem vidējā, un šis vidējais ir tikai 9,19%, un mēs jau esam 5. gada sākumā. Ja jūs paraugāties uz reģionālo un kohēzijas fondu kopā, tad 57% ir zem vidējā, un arī tur vidējais ir tikai 19%. Bet ļaunākais ko grib darīt zinām, ir tas, ka trešajā ierosinājuma punktā atainojas problēma. Es atvainojos runu par ceturto punktu. Atšķirības starp labajām un sliktajām dalību valstīm uh, no reģionāla attīstības fonda viedokļa 247%. Tātad saistību apropriācija, izmantošana ir 2,5 reizes sliktākas sliktajā valstī atšķirībā no labās eh, valsts un eh, kohēzijas fondiem šis rādītājs ir vesels trīs reizes. Un, diemžēl, ja jūs paraugāties uz mēnešu atšķirībām dažas valsts 2010. gadā vispār ir stagnējošas. Te varētu būt arī problēmas ar līdzfinansējumu, taču man jāsaka, ka te nav runa tikai par līdzfinansēšanu, jo te mēs redzam, ka arī sliktie rezultāti attiec uz tām valstīm, kurām nav budžeta deficīti, lielās valstis, kurām nav liela parāda. Uh, Tātad būtībā es sacītu tā, ka daudz pozitīvā, diemžēl, es jums nevaru paziņot. Vienīgā cerība ir, ka tuvākajā gadā, 2011. un 2012. gadā, mēs piedzīvosim tādus gadus, kad būs kaut kas uzlabojams. Mēs dzirdējām no komisāra, ka uh, kļūdas skaits samazinājās no 11 uz 3 procentiem, bet tas ir, izmaksas ir trīskāršais, bet visa tā sertifikācijas un audit sistēma prasa vairāk laika, un tāpēc procesu pātrināt, pātrināt ir grūti. Bet skaidrs, ka mēs nākotnē iegūsim mazāk kļūdu, tad uh, šādi ir komentāri ārpus ierosinājumiem. Uh, bet ierosinājumu sakarā es vienkārši gribētu uzrakstīt DG regi eh, to skaitļus, kur mēs redzam lielās atšķirības ar dalību valstīm, un 2011. gadā ir jābūt uzlabojumiem. Un eh, cerams, ka arī 2010. gada budžets, ja mēs to apstiprināsim, cerams, uzrādīs labāks rezultāts 31. decembrī. Paldies! Paldies, dārgais kolēģi. Tā runāt par kohēzijas fondiem. Situācija mazliet atšķirīga. Tā tad tā atšķirs no struktūra fonda situācijas. Un pretēji tam, ko mēs būtu gaidījuši, tās nav visnabadzīgākās eh, uh, valsts, tās valsts, kuras saskars ar vislielākām budžeta problēmām. Uh, kuras ir eh, saistību sliktākās izmantotājas. Labi, neviens cits negrib izteikties. Paldies, Godmaņa kungs, par šiem uh, diviem atzinumiem reģionālajai komitejai. 27. decembrī 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Mēs balsosim par Godmaņa kunga ziņojumu 26. janvārī un tad būs balsojums arī Regi komitejā un plenārs sēdē martā. Pēdējais darba kārtības punkts. Mēs rīt atsāksim darbu pēc citiem punktiem. Rīt deviņos Gualtjerī kungs un Ņemski kundze par gada pārskatu par kopējo ārlietu un drošības eh, politiku. Golķerī kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! šis atzinums. Jā, to esmu parakstījis, bet ko, sastādījis kopā esmu a, kopā ar koreferentu Nanskī kungu. Runa šeit ir par tehniskiem aspektiem budžeta jomā saistībā ar parlamenta ziņojumu par kopējo ārējo un drošības politiku. Mēs šeit koncentrējamies uz nozīmīgo attīstību, kas ir notikusi šajā attīstībā, galvenokārt ņemot vēro Madrīdas vienošanos, tāpat arī kopējo ārējo lietu dienestu. Vēlos vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi ir šī vienošanās. Tā mums ļauj noteikt galvenās vadlīnijas šai ārējai drošības misijai. Proti, ka vismaz pirmās trīs svarīgākās misijas jomas tiek atbalstīts, un tas ir ļoti būtiski. To esam vēlējušies, un īpaši jau vēlāk domājot par mazākām misijām. Nākamā lieta, ko Savienība, Eiropas Savienība šeit uzsver, ir jautājums par informāciju, par parlamenta sniegto informāciju attiecībā uz militāriem jautājumiem. Parlaments kā institūcija tam ir jāsaņem informācija pat, ja šīs finansējums ir saistīts ar valstu budžetiem. Eiropas Savienības budžets arī sniedz savu ieguldījumu militārā jomā, kas ir saistīts ar kopēju ārpolitiku un drošības politiku. Jo administratīvais aspekts un tāpat arī uh, tieši saistība ar militārajām misijām tiek atbalstīts no Eiropas Savienības budžeta, tāpēc parlamentam ir jāsaņem attiecīgā informācija par papildus izmaksām, kas varētu mums rasties tieši šo militāro misiju rezultātā. Kā jau es sacīju, budžeta iestāde piedāvā šo kofinansējumu. Tie ir pamata aspekti, kas ir minēti šajā atzinumā, ir vēl arī specifiskākas lietas Piemēram, īpašā pārstāvja loma, galvenokārt domājot par to, ja šī persona tiek iecelt amatā ārpus kopējās ārpolitikas drošības politikas budžeta. Ir vēl arī kāds vispārīgs dabas jautājums, proti runa ir arī par sekojošo. KDP ārpus KDP budžeta Es domāju šeit stabilitātes instrumentu visu šo politisko jomu aspektā, kas nav tiešā veidā saistīts ar finansējumu KDP, bet gan netieši finansē to. Es šajā ziņā domāju, ka Madrides vienošanās ir svarīgs elements un arī labs instruments, lai mēs rūpētos par lielāku caurskatāmību starp dažādām institūcijām. Paldies, dārgais kolēģi! Es gribētu sveikt mūsu vidū ar aplausiem mūsu um, Žuanu. Viņš bija sociālas grupas koordinators pirms vairākiem gadiem, tai laikā, kad es biju Sidonijas lomā, budžeta komitejas vispārējais referents, tai laikā mēs eh, panācām finanšu perspektīvas grozījumus un stiprinājām parlamentu pilnvars. Tad, tad viņš pēc tam bija Katalonijas uh, uh, auditoru palātas uh, līdzstrādnieks viņu mums komitejā ļoti trūkst, bet katrā ziņā tas viņam netraucē strādāt eh, sociāli, sociāli noskaņotiem strādniekiem Katalonijā. Sveicu jūs visu vidū. Tad otrais, eh, otrais referents par šo tēmu, Naģiežda Ņenski. Благодаря, господин председател. Аз е, имам много малко да добавя. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir tikai dažas lietas piebilstams tam, ko sacīja Galtjērī kungs, mans kolēģis. Es tikai gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, kāds ir pamat mērķis kura dēļ parlaments pieņem jauno nomenklatūru, kuru ierosināja komisija. Un tas ir tāds vairums no uh, maksājumu saistībām, kas tika pārvirzītas, bija tāpēc, ka bija nepieciešams risināt situāciju ātri. Un komisijas priešlikums arī bija labs. Uh, jo tādā veidā mēs arī nodrošinājām dažādu misiju caurskatāmību, jo parlamentam vēl ar vienu ir iespēja pārbaudīt šīs misijas. Vēl es gribētu vērst jūsu uzmanību uz citu elementu. Dienesta kompetences sniedzas tālāk nekā uh, Ehm, šis te citētais pāns, eh, šis te, šī citētā kategorija 1903. Tas attiecas uz īpašajiem Eiropas Savienības pārstāvjiem. Un mūsu kopējā nostāja ir tāda, ka šie grozījumi ir atainoti atzinumā un tie sniegs savu ieguldījumu lielākas caurskatāmības uh, veidošanā, un tā arī nodrošinās eh, Eiropas parlamenta lielāku lomu kārtu politikas eh, pārbaudē. Tātad neviens cits vairs negrib izteikties, saka priekšstādā, es pateicos mūsu abiem kolēģiem. Skaidrs ir tas, ka nākošu gadu šis ziņojums būs svarīgāks, tā atvērums būs lielāks eh, tas, ka mēs esam budžeta komiteja, mums neļauj uh, piedalīties lielajos, uh, lielā notikumā, lielajā ārlietu dienestas uh, svinēšanā, to tad tajā augstā pārstāve, mm, Leidija Aštone, uzstāsties, jo tieši pirms viena gada, 1. decembrī, stājās spēkā Lisabons līgums saskaņā uh, ar politiskajiem mērķiem, kurus mēs bijām izvirzījuši. Tātad līdz ar to ārējās darbības dienas ir pilntiesīgs un tagad tas var strādāt. Katrā ziņā es gribu pateikties visiem kolēģiem un jo īpaši Galtieri kunga, Ņemski kundzei un Ingera. Jā, citi ir eh, Ingers, tad te kavēja to eh, procesu, pārējie mēģināja to pātrināt, šo te politisko vienošanos un tas iekļauj arī likumdošanas pakotni, kas eh, bija šīs vienošanās rezultāts. Un es domāju, ka mēs esam panākuši labu vienošanos, labu risinājumu. Es ceru, ka nākošgad, dārgie kolēģi, jūs nāksiet klājā pavisam citu ziņojumu, lai parādītu, ka Eiropas Savienība savā ārējā darbības dienestā ir uzņēmusi apgriezums un kļuvusi daudz nozīmīgāk, un ka būs transatlantiskā alianse, lai ASV priekšsēdētājs piedalītos ASV un ES samitā, un nevis tā, kā tas bija tagad pirms dažām dienām, ka tas bija tikai uz divām stundām, bet kas būtu uz divām dienām kopā ar Barozo kungu un Leidiju Aštonu. Tātad līdz ar to mēs esam izsmēluši. Ā, es atvainojos, saka priekšsādātājs. Tātad es atgādinu grozījumu iesniegšanas termiņš, man tas bija jāatgādina. Šim ziņojumam ir 7. decembris 12. 26. janvārī mēs pieņemsim grozīto ziņojumu un tālāk tas tika pieņemts ārlietu komitejā 1. februārī un plenārs sēdē par to balsos martā. Un es gribētu atgādināt, ka mūsu mīļā 2010. gada, vai es atvainojos, saka priekšstādā 2011. gada budžeta, es te tiešām jaucos vienā laidā. Tātad saistībā ar mūsu 2011. gada budžetu, kur mēs ceram pieņemt pirms 2000. gada beigām iesniegš, eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir eh, decembrī. Tā tad eh, šī sanāksme beigusies, bet koordinātori lūdzu palieciet šeit. Pateicos juridiskam dienestam par viņa klātbūtni. Un es, es arī līdz 18.30 gribu lūgt.